Latvijas grupas saņēmusi pieprasījumu izdarīt attiecīgus grozījumus komitejas sastāvā. Šo pieprasījumu saraksts tiks eh, publicēts eh, sēdes protokolā, ja vien nekādi iebildumi netiks izteikti līdz eh, protokola apstiprināšanai, tad mēs pieņemsim, ka šīs izmaiņas ir apstiprināts. Tā tad tie bija mani paziņojumi, un tagad varam sākt šī rīta debates. Un vēlreiz lūdzu kolēģus, mēs